2014. gadā es paziņoju šo sanāksmi par atkal atsāktu protokols un uh, 6. februāra sanāksmes uh, teksti, protokola teksti ir pieejami. Vai kādam par to ir iebildumi? Tad uh, protokols ir pieņemts.